It's... Godātie kolēģi, aicinu jūs ieņemt vietas. You have a German chairman for the moment, be careful. Uzmanību, te jums ir priekšsēdētājs vācietis. Šodien man ir prieks un gods sveikt jūs visus mūsu izmeklēšanas komitejas veidošanas sanāksmē, kas ir izveidota vai tiek veidota ar mēķi, lai noskaidrotu uh, Uh, kādā veidā varam apkarot uh, nodokļu uh, izvairīšanos nodokļu nomaks, nodokļu nenomaksāšu un nelegāli iegūto līdzekļu legalizāciju. Īsumā tas ir saīsinājums pana, bet tad es jums atšifrēju visu šo pilno nosaukumu. Līdz ar to es pasludinu sēdi par atklātu un vēlos jums visiem atgādināt, ka mūsu šodienas uzdevums tātad ir izveidot šīs īpašās izmeklēšanas komitejas uh, prezidiju, ievarot 182. un 290. reglamentu pantu. Tātad pirmais uzdevums mums ir ievēro, ievēlēt priekšsēdētāju un tā vietniekus. Un tātad pirmkārt es nosaukšu visus vārdus, kas piedalās un kā aizstājēji e, vēlēšanās. Un ja ir kāds izmaiņas, tad jums ir jāziņo par izmaiņām pirms prezidiju vēlēšanām. Šobrīd nekāds signāls nesaņēmis par izmaiņām, līdz ar to ir šis saraksts, kas ir spēkā un tikā paziņots politiskajām grupām. Tad esmu pārbaudījis, ka šobrīd ir sasniegts arī kvalificētais vairākums. Tas nozīmē vienu ceturtdaļu no deputātiem, tad šobrīd esam vairāk nekā depi, 17 deputātu. Uh, ieradušies, un es ceru, ka tā arī būs turpmāk. Labi, tātad darbkārtības pirmais punkts - priekšsēdētāja ievēlēšana. Un tātad atgādināšu jums, ka jums ir tātad jāpiesaka savas nominācijas, un to jādara politiskajām grupām vai 5% no deputātiem. Tātad lūdzu, kāds ir nominācijas darījuši rezultātīvāts jums? Jāpaldies priekšsādātāji. Tāds patīs vārdā vēros izvirzīt Wernera Langenes kunga kandidatūru. Viņš ir ļoti pieredzējis deputāts, viņš jau ir strādājis Eiropas parlamentā vairāk nekā 20 gadus un darbojas arī cits starpā ekonomikas lietu komitejā. Viņam ir ļoti nopietna pieredze, nozīmīga pieredze nodokļu jautājumos, un līdz to es domāju, ka viņš būtu izcils kandidāts izmeklēšanas komiteja priekšsēdētāja amatam. Paldies, tā tāds patīs kandidāts ir skaidrs, Verners Langens. Līdz ar to es arī jums apliecinu, ka viņš ir pilntiesības komitejas loceklis. Jautājums jums, Langēna kungs, vai es esat ieinteresēts un gatavs uzņemties šos pienākumus, esat aizpildījis uh, Uh, interešu konflikta deklarāciju. Paldies jums visiem par atbalstu, jā, viss ir nokārtots un viss ir kārtībā. Un es arī pieņemu šo nomināciju. Tātad es interpretēju jūsu vārdus, ka jūs tiešām visas arī prasības esat izpildījis. Tātad vai mēs varam apstiprinām ar aplausiem, jo citu kandidātu nav izvirzīti. Līdz ar to pasludinu, ka Langenkungs ir ievēlēts par izmeklēšanas komitejas priekšsādātāju, un līdz ar to mēs arī varam mainīties ar viņu vietām. No, well, yes, <laughs> well. okay. Thank you very much for. Paldies par šo jūsu atbalstu. Darīšu visu, lai pana komiteja tiešām darbotos godīgā, caurskatāmā veidā. Un tas atspoguļotos arī ļoti labā gala ziņojumā. Un tālāk turpināšu savā dzimtajā valodā. Turpināšu vācu valodā. Mums tulkojums ir pieejams, nu, ja to tā pareizi redzu, tad visās valodās, visās uh, uh, dalībnieku uh, valodās. Gribu teikt sirsnīgi paldies par uh, uzticību, tas ir nozīmīgs uh, uzdevums, un parlaments uh, parādīs, ka godīgums nodokļu lietās jautājums par uh, taisnīgumu saistībā ar taks 1 un taks 2 komiteju darbu, ka parlaments pret to izturs nopietni, un es gribētu piedāvāt visiem kolēģiem godīgu un atklātu sadarbību ar atklātiem rezultātiem, un izmeklēšanas komiteja ir viens no tiem instrumentiem, kādi ir mūsu rīcībā, lai mūsu nostāju attiecībā uz dalību valstīm un citām Eiropas institūcijām parādīt un arī īstenot. Un šādā veidā no manas puses IPS piedāvāja uzticības pilnu intensīvu sadarbību ar visiem kolēģiem, arī ar koordinatoriem un ar tagad ievēlamiem vicepriekšsēdētājiem. Un es ceru, ka pēc 12 mēnešu laika, tas ir mūsu mandāta darbības laiks, mēs varēsim parādīt labus rezultātus. Un vēlreiz liels paldies par jūsu uh, palīdzību un daudzskatlīgu atbalstu. Tātad tagad darba kārtība, otrais darba kārtības punkts. Vicepriekšsādātāju ievēlēšana pēc uh, plenārsēdes saistībā ar plenārsēdes lēgumu. Uh, četri vicepriekšsādātāji uh, tiks uh, ievēlēti, ir arī uh, izteikti priekšlikumi. Un sākumā gribu jautāt, vai a, papildus tam vēl ir kādas a, vēlmes pirms sākam vēlēšanu procesu? Vai kāds grib izteikties? Nē? Tā tas nav. Tā tad turpināsim. Pirmais vicepriekšsēdētājs. ģenerāla sekretāra vienošanās uh, uh, pirmais vicepriekšsēdētājs būs no sociāla demokrātu uh, frakcijas, ja politiskās grupas. Tādēļ lūdzu izsakiet priekšlikums. Kolēģis Simona kungs, lūdzu. Es gribētu uh, ST frakcijas uh, vārdā piedāvāt mūsu kolēģi Annu Gomešu. Uh, Arī šeit. Uh, spēkā ir tas, ko Ferberkungs teica. Mums jākonstatē uh, pirms balsošanas uh, kvoruma esamību un kandidāta priekšlikumu. Tātad pirmais ir sociāldemokrātu priekšlikums un gribu uh, jautāt, vai ir vēl kādi priekšlikumi no citām frakcijām, tas atbilst mūsu darba formai. Nē, tā tas nav. Tātad Gomeša kundze, es viņu tikko redzēju, jā, viņa ir zālē tieši man pretī. Gomeša kundze, vai es drīkstu jautāt, vai ir nepieciešams slēgtais balsojums? Nē, tā tas nav. Tātad mēs varam ar aplausiem apstiprināt Annu Gomeša kundzi par pirmo vicepriekšsēdētāju. Thank you. Herzlich. Sirsnīgi sveicu, kolēģis kundze, lūdzu, ieņemiet uh, vietu. Priekšlikumi, uh, par kuriem ir panākta vienošanās, otrais vicepriekšsēdētājs šeit uh, priekšlikumu uh, izsaka EKR grupa. Vai uh, ir uh, priekšlikumi? Jā. Kas ir atbildīgs? Jā, lūdzu. You, uh, the... Jā, paldies priekšsādātāji, ka ar vārdā vēlos nominēt kā otro vicepriekšsādātāju Pirku un Ruhana Lārnan kundzi. Viņa sēž pa labi no manis. Jā, paldies. Es arī jautāšu, vai ir vēl kādi priekšlikumi. Nē, citu priekšlikumu nav. Tādēļ vai vēlties slēpt balsojumu? Nē, arī nē. Uh, Tātad arī šeit mēs varam ar aplausiem ievēlēt otro vicepriekšsēdētāju. Frau... Līdz ar to Pirko Ruhonen Lērna kundze ir ievēlēta par otru, otro vicepriekšsēdētāju šajā komitejā. Nākamās tiesības izvirzīt trešo vicepriekšsēdētāju ir GOE grupai. Lūdzu, izsakiet priekšlikumus, kas izteiks priekšlikumu. Priekšstādātāja kungs apvienoto kreiso, Ziemeļvalstu kreiso vārdā Fabio de Masī kungs tiek piedāvāts. Fabio de Masī ir piedāvāts. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Nē, tā tas nav. Vai kāds vēlas slēpt to balsojumu? Nē, arī tā tas nav tad, tad arī Fabio Dimasī varam ievēlēt ar aplausiem. Sirsnīgs paldies! Un jūsu vieta tagad ir šeit uh, priekšpusē. Ceturtais vice priekšsēdētājs. Šeit uh, zaļie var uh, izteikt priekšlikumu. Lūdzu, Svenski Golds. Like, uh... Paldies priekšsēdētājiem. Zaļo. Uh vārdā vēlos ierosināt Evu Žolī, kas ir ļoti godēma un cienīta, augstcienīta cienīta deputāta mūsu grupā. Jā, arī Francijas prezidenta vēlēšanu kandidāte kādreiz. Ļoti labi. Eva Žolī no zaļiem. Vai būtu citi priekšlikumi? Nē, tā tas nav. Vai kāds vēlas, lai to balsojumu? Nē, tā tas nav. Tā, tad arī šeit ar aplausiem varam balsot. Balsojam par Eva Žulī. So, ma... Nu tā tad, cienītās dāmas, ko tātie kungi, mēs, eh, kā jau ir nolēmts, esam ievēlējuši priekšstādātāju un četrus vicepriekšstādātājus, tātad vēl eh, jautājums, vai ir kādi priekšlikumi vai piezīmes. Simona kungs, lūdzu. Ja, wochenlang... Mēs nedēļām ilgi esam diskutējuši konstruktīvi par uh, sastāvu šai komitejai, un tādēļ es domāju, ka uh, priekšsēdētāji un uh, vicepriekšsēdētāji vēlēšanas būtu jānoslēdz konstruktīvā atmosfērā. Šodien no rīta tika izteikta vēlme, vairākas partijas to izteica, ka piektais uh, vicepriekšsēdētājs no ALDE uh, vēl uh, šis priekšlikums varētu izteikt, bet mēs par to nevaram um, lemt, jo priekšsēdētāja konferences sākumā lemj par, uh, priekšsēdēt, uh, par vicepriekšsēdētāju skaitu. Un uh, es gribētu ierosināt sekojošo, ja mēs paraugamies uz uh, situāciju, daudz uh, frakcijas par to ir runājuši, un tādēļ mēs varētu lūgt priekšsēdētāju konferenci uh, par to lemt. Un, uh, darīt iespējumu, lai piektais vicepriekšstādātājs būtu no ALDE grupas. Vai kāds grib izteikties par šo jautājumu? Man liekas, ka tas ir saprātīgi, bet man liekas, ka ir nepieciešama parlamenta prezidija lēmums par to, jo plenārs sēdes lēmumā tiek runāts par četriem vicepriekšsēdētājiem. Tagad Rosātīkungs par šo jautājumu lūdzu. Priekšsēdētāji, EPP grupas vārdā vēlos atbalstīt šo ideju. Svarīgi, lai arī no Alde grupas būtu pārstāvis birojā šajā izmeklēšanas komitejā. Good. Jā, labi. Par uh, procedūru. Es domāju, ka sākums ir nepieciešama atļauja un tad uh, papildus ievēlēšana. Un es domāju, ka to mēs varētu darīt mūsu pirmajā kārtējā sēdē pirms uh, uh šīs uh, konstituējušās uh, sēdes. Vai kāds iebilst pret to, ka mēs rakstītu šādu vēstuli? Nē, uh, neviens nav pret to, līdz ar to var konstatēt, ka šī vēlme ko uh, izteica sociāla demokrāta un ko tautas partija atbalsta, ka to atbalsta arī visi pārējie. Vai tas tā ir? Jā. Labi. Tad es gribētu ierosināt to, lai uh, liberāļi pēc tā, tam, kad mums būs uh, sastādīta šī vēstule un pieņemts lems, uh, ka viņi izteiks priekšlikumu pirmajā sēdē uh, pirmajā kārtajā sēdē. Labi, līdz ar to um, darba kārtība ir uh, izsmelta. Protams, ka mēs uh, strādājam ar sekretariāta sagatavošanas uh, darbiem un pēc. Uh, uh pēc saskaņā ar šiem dokumentiem ir paredzēts sekojošais. Pēc šīs izveidas sēdes notiks pirmā koordinātora sēde. Pēc tam ir uh, paredzēts, uh, uh ka Darba plāns būs tāds, ka pirmā darba sēde būs 29. septembrī. Sekretariāts ir izvērtējis, kādi iespējamie termiņi ir, un jūs zinat, ka daudzi deputāti ir Libe un Ekon komitejās, strādā šajās komitejās, un līdz ar to septembra sākumā un septembra vidū būs vēl divi, divas koordinātoru sēdes, kurās lemsim par to, kā mēs turpināsim strādāt sekretariāta priekšlikums par pirmo sēdi. Koordinātori vēl par to nav pieņēmuši lēmumu, taču pirmā sēde būtu o, to a, žurnālistu uzklausīšana, kas ir publicējuši a, Panamas arhīva dokumentus. Tas ir a, sekretariāta priekšlikums. Vai kāds grib a, izteikt kādu piezīmi par šo? Nē, neredzu šādas piezīmes. Līdz ar to es gribu vēlreiz sirsnīgi teikt paldies Šīs komitejas sēdes darbs ir ļoti skaidri definēts jau nosaukumā ēst tiesību aktu pārkāpumu un to pielietošanas iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un krāpnieciskām darbībām saistībā ar nodokļu nemaksāšanu. Un, um, strādājam uh, ar um, reglamenta pamatojumu. Uh, Pirmais punkts komisijas neizdarība attiecībā uz darību valstīm un rīcības kodeks, tāpat arī attiecībā uz dalību valstīm, taksa 1 un taksa 2 komiteja darba turpināšana un uh, priekšlikuma izteikšana par nākamo likumdošanu. Arī tāpat arī ir nepieciešams, zinām, publisku spiedienu īstenot. Mēs visi kā parlamenta deputāti zinām, ka it īpaši dalību valstis, nu, samārā lēni un. Uh, tā grūti ir iekustināms, tad, kad mēs runājam par kontrolas funkciju, kāda ir komisija, un kad mēs prasam arī no dalību valstīm darbības. Šis dokuments ir nepieciešams arī īstenojot taks 1 un taks 2 darba rezultāts. Mūsu darba laiks ir 12 mēneši pēc lēmuma publicēšanas. 8. jūnijā lēmums ir pieņemts un 26. jūnijā šogad ir publicēts. Tā ir oficiāla publikācija. Tas nozīmē, ka mūsu mandāts, eh, nepieprasot pie, uh, pagarinājumu, ir līdz uh, 2017. gada jūnijam. Kas nozīmē, ka 2017. jūnija plenārsēdē, ja nav iemeslu pagarināt uh, mūsu mandāta darbu, mēs noslēgsim darbu mandāta ietveros. Tas ir tāds skaidrs laika termiņš. Tas nozīmē, ka jāstrādā ļoti intensīvi, tas ir attiecāms uz visiem. Un uh, mans lūgums ir sakojuši, es nebiju taksa uh, komiteju uh, deputāts, bet bieži uh, uh, tur viesojos, un es gribētu lūgt, ka tie, kas ir ievēloti, lai arī bieži, uh, lai arī strādātu šeit intensīvi. Arī citos amatos uh, priekšstādātāju kapacitātei es vienmēr esmu uzmanīgi raudzījies uz uh, klātbūtni un uh, delegācija, uh, kas devās uz uh, Āziju, tajā varēja piedalīties tikai tie, kas bija arī sēdēs. Nu, tā tad gribētu arī veikt zinām kontroli, lai galu galā tie, kas nav iesaistījušies, mm, izvirzītu, tieksim, prasības attiecībā uz runas laiku un citu. Gribu teikt to uzreiz pašā sākumā. Paldies par uh, uzticību un gribu jautāt, vai jautājumā dažādi ir arī vēl kādas piezīmes. Jā, lūdzu. Toirer kungs. Jā, paldies, priekšstādātāji kungs, dārgie kolēģi un kolēģis. Es zinu, ka šis vēl īsti nav uh, pareiza, šī nav īsti pareizā vieta, taču mēs uh, strādājam uh, tādā līdzreferentu modusā, par to runās vēl citā brīdī. Es gribēju tikai kolēģiem un kolēģiem paziņot, ka ALDE frakcija gribētu izvirzīt Petru Ježeku, Čehu kolēģi, vienai no līdzreferentu funkcijām. Priekšsēdētājs sirsnīgs paldies. Ir neoficiāla vienošanās, kā sociāldemokrātiem ir priekšlikuma tiesības vai ir jau kādi priekšlikumi. Nu, viss ir atbilstoši procedūrai, un tas viss vēl tagad tiek izstrādāts. Pēc šīs procedūras noslēguma mēs Uh, nāksim klājā ar mūsu priekšlikumu. Paldies Simona kungam. Es uh, saprotu to. Nu, nav nekāda iemesla uh, vēl uh, to pārjaudāt. Ja vairs neviens nevēlas uzstāties, tad slēgšu sēdi. Paldies par jūsu piedalīšanos, paldies par interesi. Priekšstādātais laimā kārtā saka paldies arī tulkiem un visiem jaukas brīvdienas.